lai jūs palīdzētu mums atrodot šo pareizo līdzsvaru. Paldies! Senjorā. Paldies, komisāras kundze! Līdz ar to šīs debatas ir beigušās, un balsojums arī notiks rītdien pulksten 12. Balsojums būs par referenta rezolūcijas projektu. Referents papastāmkos kungs. Nākamais darba kārtības punkts, pēdējais ziņojums šovakar, ko mēs skatīsim, un runa ir par Hoislinga kunga ziņojumu par obaltumvielu deficītu problēmu Eiropas Savienībā. Kā atrisināt šo problēmu, kas mūs nomoka jau ilgu laiku? Lūdzu, Hoislinga kungs, jums vārds. Priekšēdētāji, kungs, dāmas un kungi, kolēģi, vispirms lielu paldies teikšu ēnu referentam par izrādīto koleģialitāti, sadarbojoties. Tas ir tāds ļoti ambiciozs ziņojums, un es īsumā nosaukšu svarīgākos jautājumus un arī tos, kur domas atšķirās. Vispirms olbaltumvielu deficīts Eiropas Savienībā ļoti liels. 80% mēs importējam, un šī tendence iet tātad palielinās. Mēs izmantojam tūkstošus hektāru citās valstīs, 10% no mūsu teritorijas mēs tā kā simboliski nododam uh, ārzemju ražotāju rokās. Uh, mūsu konkurētspēja tieši olbaltumu vielu augu sektorā ir ļoti cietusi. Līdz ar to mēs saskaramies ar lētās sojas uh, masveida ienākšanu mūsu tirgū. Un tikai 3% uh, no lauksaimniecības zemēm Eiropas Savienībā tiek izmantoti olbaltumvielu Um, augu audzēšanai, bet Vācijā tas vispār ir tikai viens procents. Raugoties uz šīm tendencēm, mēs redzam, ka šis sektors ir apdraudēts, ir vajadzīgi politiski soļi, lai uzlabotu situāciju, jo pretējā gadījumā mēs varam šo sektoru zaudēt pilnībā. Un līdz ar to mēs riskējam zaudēt um, Uh, mūsu arī tradicionālās augu sekas iestrādes, kurā izmanto arī olbaltumvielu augus. Ir jānodrošina godīgi konkurences notie noteikumi, un, manuprāt, uh, daudz ir darāms arī, lai šis sektors tiktu ņemts vērā reformējot kopējo lauksainicības politiku, tai šim sektoram ir jābūt prioritāram, tajā iesaistās ļoti daudz dalībnieku. Šīs sektors nodrošina bioloģisko daudzveidību un uh, dažādu uh, Pākšaugu audzēšana ļauj arī samazināt CO2 kaitīgo ietekmi. Te, gluži otrādi šie augi piesaista, saista CO2. Un ļoti būtiski ir arī samazināt mūsu atkarību no importa. Tas ir būtiski arī ņemu, ņemot vērā negatīvās tendences gaļas ražošanā Eiropā. Un tikai Ķīna šobrīd importē vēl vairāk olbaltumu vielu nekā mēs, bet uh, vēl es gribētu arī pieminēt dažus jautājumus, kas tika iekļauti ziņojumā par importu atvieglojumiem sojai Uh, bet es domāju, ka šim jautājumam nav vieta šajā ziņojumā, tas nebūs produktīvi, jo mēs vēlamies attīstīt olbaltumvielu augu audzēšanu Eiropas Savienībā, nevis atvieglot olbaltumvielu importu Eiropas Savienībā. Tā ka šajā punktā, ko es pieminēju, uh, Mums ir jāuzmanās balsojot, es esmu pret, tātad šeit es vēlos, lai būtu mīnus, um, lai varētu pilnībā atbalstīt šo ziņojumu un dot tam savu vārdu. Paldies, Hoislinga kungs! Felizmente también, a pesar de las altas. Tiešām pārsteidzoši, bet kaut gan ir jau ļoti vēls, tomēr ir desmit runātāji brīvajā mikrofonā. Visi varbūt nav klāt. Maginesas kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu norādīt eh, referentam tiešām par labi paveikto darbu, jo tur tiek pasvītrota mūsu atkarība no eh, importētajiem produktiem. Un, kas attiecās uz importu no Ķīnas, tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir jāraukās uz šo jautājumu no pārtiks drošuma perspektīvas. Un, uh, es brīdinu, ka es varbūt runāšu ilgāk nekā jūs gribētu to priekšsēdētāju. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz diviem jautājumiem. Es saprotu, kādēļ tika pieminēti ģēmo, bet kas attiecās uz uh, šo jautājumu, tad tas ir saistīts arī ar lopu audzētājiem Eiropas Savienībā. 12. punkts par. Uh, par olbaltumu vielu vai proteīnu pārstrādes produktiem arī runā par to, bet Eiropas Savienībā mēs esam aizlieguši atsevišķu dzīvnieku izcelsmes olbaltumu vielas pamatot iemeslu dēļ, rūpējoties par dzīvnieku un cilvēku veselību. Tādēļ arī ir šis iztrūkums, un es atbalstu šo ziņojumu, jo man šķiet šeit tiek identificēta viena no galvenajām uh, problēmām Eiropā, kas ir saistīta ar loparības uh, nodrošināšanu. Paldies! Un tagad došu vārdu Tarvēlas kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu uzteikt Hoizlinku kungu par šo svarīgo dokumentu, un kaut arī esmu varbūt nedaudz vīlies, bet eh, ne jau viņa vainas dēļ šeit nav iekļauts visas lietas, bet tādēļ es atturēšos no um, balsošanas. Te iet runa par uh, absolūtu neiecietību un tiek aicināts izrādīt uh, elastību pret neatļautajiem ģēmo, lai atrisinātu šo olbaltumvielu trūkumu problēmu Eiropas Savienībā. Es domāju, tas nav risinājums. Otrkārt, es domāju, mums nevajadzētu runāt tikai par uh, eh, olbaltumvielu ražošanas lejupslīd Eiropas Savienībā, bet par to, ka pieaug olbaltumvielas eh, um, bagāto produktu imports. Uh, un tas ir saistīts ar eh, tirgus eh, cenu milzīgajām svārstībām, kas ietekmē līdz ar to arī mūsu situāciju. Un vispēcot, kas attiecās uz labu pārvaldību un augstas apsaimniekošanu, mums ir jānodrošina labāka augstseka. Paldies, paldies par Eirokungs! Paldies, paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienības um, olbaltumvielu deficīts no mm, eļas kultūrām ir situācija, kas izveidojusies ekstensīvās lauksaimniecības rezultātā, un šeit mums vajadzētu domāt par pārtiks nodrošināšanu mūsu iedzīvotājiem, kas vēlreiz parāda arī to, ka uh, mūsu dzīvnieku audzētāji ir absolūti neaizsargāti pret svārstībām pasaules lobarības tirgos, un mums vajadzētu domāt par pasākumiem, kas veicinātu vietējo ražošanu un samazinātu piegādes uh, ķēdes garumu. Tāpat būtu jāraugās uz augu sekas notrošināšanu un ekstensīvās lauksainsības samažināšanu un pētniecību un izstrādi, bet tam nevajadzētu um, likt mums pievērt acis pret uh, uz, uz lielākām problēmām. Paldies! Paldies! Priekšsēdētājs aicina uh, runātājus uh, runāt uh, lēnāk, lai notrošinātu arī kvalitatīvu tulkojumu. Dots Kundze. Paldies priekšsēdētājs. Gribētu pateikties referentam par ziņojumu. Uh, pārtiks cenu pieaugums un uh, dažādi tirzniecības uh, barjeras tikai vēlreiz apliecina, cik neaizsargāti ir mūsu loparības ražotāji un lopaudzētāji, kas būtiski ietekmē šīs nozars peļņu. Un, mm, lauksaimnieki manā vēlēšana apgabalā tiešām izjūt milzīgas rūtības, ir tīpaši cūkaudzētāji. Es gribētu norādīt, ka es uzskatu, ka Eiropai ir jāmeklē risinājums attiecībā uz šo absolūto neatcietību pret neatļauto ģēmo importu. Es nu pat nesen runāju ar saviem vēlētājiem, kuri ir lobarības importētāji, un viņi norādīja, ka Patiesībā pēdējie pasākumi ir uh, tikai politiskā žonglēšana, kas nenodrošina ilgtermiņa risinājumus. Paldies. Tagad došu vārdu Dantan kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, no savas puses, kā referents no manas politiskās grupas, gribētu teikt paldies. Uh, referentam par labo sadarbību šajā jautājumā. Kolēģis un kolēģi, tas ir strateģisks jautājums. Ķīnie tika nosaukta 2010. gadā ķīnieši 49% no sājas uh, uh, nodrošināja 57% 2011. gadā tiek gaidīts no viņa puses. Runa ir arī par Eiropas Savienības neatkarību vidējā termiņā. Iedomājieties, kā lauksaimniecības apvidi, eh, ja soja netiktu ievesta, eh, ko, kāda sekas izraisīja? Mums ir vairāk vajadzīgs audzēt eh, soju pašiem savā teritorijā. 68. pantā ir šāda politika Francijā. 2010. gadā Francijā tas tika īstenots. Tas parādās, ka jau ir ražošanā piespē, iespējama šāda elastība. Paldies, Tapaski kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Tabaģi kungs. Gratulāluk, haiz. Tā kā es eh, gatavoju atzinumu vidus komitejas vārdā, es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos referentam par izcilu labo sadarbību un arī ziņojumu. Tas ir ļoti labs ziņojums, un mēs runājam eh, par obaltumu vielu deficītu Eiropas Savienībā, kas būtiski apdraud mūsu lopaudzētājus, un mēs patiesībā neredzam izēju, jo klimata apstākļi nav pietiekami labi, eh, tāpat arī ar KLP atbalstu sistēmu. Mums nav, mūsu rīcībā nav nepieciešamo stimulu, lai veicinātu olbaltumu eh, vielām bagātu produktu audzēšanu. Eh, komisār, mm, kungs, es domāju, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija rīkotos nekavējoties, lai strādātu pie jautājuma, kas ir saistīts ar dzīvnieku dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām. Uh, patreiz uh, pastāv aizliegums, bet es domāju, ka nevajadzētu um, šo, šo aizliegumu vajadzētu atcelt. Paldies tālāk, Cigerskī kungs. Paldies, priekšstādātāji. Ko Eiropas Savienības kopējā lasvēsīs politika novedusi pie situācijas, kad olbaltumu vielu kultūru audzēšana nav ienesīga, bet es domāju, vajadzētu pārdomāt savu politiku, jo patreiz Eiropas tirgu mums ir soja, kas simtprocentīgi ir importēta no Brazīlijas, Argentīnas, ASV. Eh, tās ir ģenētiski modificētas sojas pupas, kas ir salīdzinoši lētas. Bez tām pastāv problēma. Uh, ar e, ķēmo pieejamību Eiropas tirgū. Mēs neesam konsekventi, jo no vienas puses mēs runājām par e, ķēmo ražošanas aizliegumu Eiropas Savienībā, bet no otras puses ģenētiski modificēta soja tiek importēta no trešajām valstīm. Un mēs to patērējam. Paldies! Mēs noslēgsim šīs debatas ar Veslundas kundzi. Paldies, priekšēdētāji. Arī es vēlētos teikt paldies uh, referentam par ļoti labi sastādītu ziņojumu. Un arī es domāju, ka tas, ko viņš ir teicis par ģēmo un uh, par uh, nulles uh, toleranci, par nepieļaujamību, tas varbūt drusku tā neveiksmīgi, tas ir pretrunā citām lietām, kas šajā ziņojumā ir iekļautas, bet es vēlētos arī pieminēt uh, pozitīvos klimata aspektus. Ir arī svarīgs jautājums, kas vēl joprojām nav atrisināts ziņojumā, proti, ka mēs arvien vairāk un vairāk ēdam gaļu. Un jo vairāk naudu mums ir, jo vairāk mēs ēdam gaļu. Un jo vairāk uh, mums ir nepieciešama augu izcēlesmes olbaltumvielas. Tas lielais jautājums, kas uh, principā ir uh, nākotnes jautājums un tā būtība un kodos. Paldies. Veslons kundze. Es eh, kādu aizmirsu, proti Kelly kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentām uh, par eh, šo ziņojumu un patiesībā jāsaka, ka tas ir skaidrs skandāls, jo nav pareizi, ka eh, olbaltumu vielu ražošana Eiropas Savienībā uh, m, samazinās. Kā var notikt tā, ka mēs esam simtprocentīgi atkarīgi eh, no importētajām olbaltumu vielām? ņemot vērā to, ka olbaltumvielas ir mm, neatņemami svarīgs elements um, um, lopaudzēšanā. Viena lieta ir augsaka, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet ir eh, jādomā par stimuliem ražotājiem, lai viņi mainītu savu lauksaimniecības praksi. Tāpat vajadzētu arī par to domāt, veidojot eh, KLP reformu. Paldies! Paldies Kelī kungam! Tādējādi esam noslēguši debatas par šo jautājumu, un tagad došu vārdu komisārs Konzē, lūdzu, lai noslēgtu debatas. Paldies! Apgāde ar olbaltumvielām ir ļoti nozīmīga lielopu audzēšanā Eiropā. Gribu teikt paldies referentam Hoislingam un pārējiem lauksaimniecības komitejas dalībniekiem par šo būtisko ziņojumu. Jūsu uh, artava ir ļoti nozīmīga arī vērtējot izredzes un vai prognozējot jauno uh, kopējās lauksainicības politikas reformu. Es gribētu pateikt, ka um, Eiropas Savienībā ir pieaudzis uh, šo eļas augu audzēšanas apjoms, cita starpā arī uh, Uh, biodegvielas audzē, nu, ražošanas nolūkiem. Un atbalsts lauksaimniekiem, kas paredz um, dažādus instrumentus, un par to ir runāts arī jūsu ziņojumā. Kā jūs zināt, arī augu aizsardzība tad mums ir jādomā par uh, lauksaimniecību, kas ir ilgtspējīga, un mums ir jāmeklē iespējas nodrošināt sinerģiju arī ar integrēto uh, cīņu pret kaitēkļiem. Jebkurā gadījumā tiešie maksājumi ir jāpadara tā, uh, zaļāki, un mums ir jādomā par um, maksājumu ražošanai un maksājumu realizācijai atdalīšanu. Jāsaka, iepriekšējās reformas ir panākušas daudz, un es gribētu pasvītrot, ka vairākas dalība valsts patreiz izmanto iespēju eh, tiešējās atbalsta ietvaros apvienot maksājums, lai veicinātu olbaltumvielām bagātu kultūru audzēšanu, kas attiecās uz sojas pupiņu audzēšanu Eiropas Savienībā. Tas nozīmētu arī eh, tajā pat laikā graudaugu ražošanas samazināšanu, jo lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjomi Eiropas Savienībā ir ierobežoti kas attiecās uz pētniecību un lauku attīstības politiku, tad tās abas var dot savu ieguldījumu, lai mēs iegūtu maksimāli iespējamo. Tas ir, mēs varētu koncentrēties uz uh, apmācību, kā labāk izmantot uh, esošās uh,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 Paldies Damanakī kundzei. Tādējādi esam noslēguši debatas. Rīt pulkstens 12. balsosim par rezolūcijas projektu eh, par šo jautājumu. Kolēģi, tiekamies rīt, otrdien, 8.